Good morning, ladies and gentlemen, dear colleagues. Fa Kolēģi, sākumā sākam ar pirmo sanāksmu, līdz ar to arī daudz laimes jaunajā gadā. Daudz darba paredzēts šajā jaunajā darba cēlienā un sāksim sanāksmi. Ja komentāru nav, tad eh, varam pieņemt eh, darba kārtības projektu. Komentāru nav. Paziņojumu no manas puses arī nav. Apstiprināsim protokolu eh, sanāksmē, kas notika 2017. gada 6. novembrī. Ja līdz sanāksmes beigām nebūs iebildumu, tad protokols tiks apstiprināts. Tagad ceturtais darba kārtības punkts Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības programmas izveida ar mērķi stiprināt ES aizsardzības rūpniecības konkurētspēju un inovētspēju. Kā mēs ļoti labi zinām, tad eh, tas ir visai jauns temats. Afet kolēģi un sēdes kolēģi bija jau diskutējuši par šo tēmu jau divu gadu garumā, un industriālā ja rūpniecības daļa šai iniciatīvai savukārt ir mūsu kompetences jautājums. Un tad nu, mēs arī sāksim no savas puses diskusijas par šo tēmu. Mūsu referente ir Francoza Grostete. Šīs dienas debates tiks noturētas balstoties uz 472 deputātu iesniegtajiem grozījumiem, kas tika iesniegti eh, pār komisijas priekšlikumiem, un to starp ir arī grozījumi e, referentes ziņojuma projektā. Atminēsieties, ka Grostetes kundze e, ziņojumu projektu prezentēja ITRAS sanāksmē 27. novembrī. E, Tad nu mēs runāsim par grozījumiem. Referents kundze, vārds jums. Paldies priekšsādātāji. Es vēlētos vispirms pateikties kolēģiem, kas iesniedz grozījumus, kā jau jūs to atgādinājāt, tad bija ļoti liels skaits grozījumu. Kolēģi iesniedza 437 grozījumus, kopā ar 472 grozījumi, tas parāda to, cik svarīgi ir šī rūpniecības programma un cik svarīgi tā ir mūsu komitejai. Jūs atgādinājāt priekšsēdētāji, ka e, tas ir Eiropas aizsardzības politikas jautājums ar rūpniecības sadaļu, jo mēs vēlamies aizsargāt šo rūpniecības daļu. Uh, 2019. 20. gadā, lai būtu Eiropas aizsardzības rūpniecība, kas būtu gan ar lielāku inovēšanas spēju, gan arī lielāku konkurētspēju. Kā to atgādināja Junker kungs, Eiropa nevar un tai nav uh, jātirgojas ar mūsu drošību un aizsardzību. Tā tad ir labāk jāsadarbojas starp dalību valstīm, starp Eiropas Savienības uzņēmumiem, lai mēs kopīgi varētu īstenot programmas. Un tūlīt norādīšu kolēģiem, kas iesnieguši grozījumus, e, ka plānoju ņemt tos vērā. Mums būs e, ļoti smagi un arī ātri jāstrādā, lai nonāktu pie efektīva kompromisa. Laika grafiks ir ļoti intensīvs, un mums tas ir e, jāņem vērā. Pateicos kolēģiem par to, ka viņi piedalās šajā darbā. Minēšu dažas svarīgas lietas. Paredzēti 500 miljoni eiro, citi teiks, ka ar to nebūs gana, citi savukārt uzskata, ka šī summa ir pārāk liela. Es savukārt uzskatu, ka tas ir eh, saprātīgs eh, skaitlis un eh, tāds salīdz pamats, lai sāktu. Un, protams, būs nepieciešama arī dalību valstu līdzdalība. Un ir nepieciešams apstiprināt šo summu, kas ļautu finansēt vairākus projektus un projektus radītu stimulus sadarbībai. Un tad mums ir mm, pēc iespējas jāizvairās no tā, ka eh, tiktu pārdalīti budžeta mm, līdzekļi, novirzīti kā citādi. Un tad mums ir eh, jāatbalsta rūpniecības un tehnoloģiskā bāze Eiropā. Finansējumam ir jānonāk Eiropas uzņēmumos, jo te ir runa par kopienas finansējumu un mūsu pilsoņi nesaprastu, ja mēs piešķirtu finansējumu no Eiropas uzņēmumiem, kas nav Eiropas uzņēmumi. Protams, mēs gan varam sadarboties ar tiem projekta programmas ietvaros. Tajā pašā laikā dalību valstis var turpināt veidot sadarbības ārpus šīs programmas, un programma uh, nav domāta, lai aizstātu jau pastāvošās dalībvalstu programmas. Tā ir drīzāk papildinoša programma, protams. Mm, te ir runa par strateģisko partnerību, strateģiskiem partneriem, bet, nu, mm, Eiropai maz pamazām ir jāfinansē savas iespējas, lai nodrošinātu šīs strateģiskās iespējas, un tas ir tas mērķis, ko vēlamies sasniegt. Uh, lai būtu stimuls jaunām sadarbībām, un ja īpašiem VU un eh, vidējiem uzņēmumiem, es domāju, ka būtu labi, ja mēs arī pieliktu pūles. Man ir svarīgi, lai eh, dalību valstis būtu tiešām iesaistīts, un tas ir arī tas, kas ir nepieciešams attiecībā uz finansējumu. Tātad, lai dalību valstis būtu iesaistītas, ir ārkārtīgi svarīgi, lai MVU būtu uh, iespēja arī piedalīties. Mēs jau to zinām, ka daudzi ir iesaistījušies ar darbā ar lielajiem šiem bruņojuma uzņēmumiem un apakšu uzņēmumiem, bet katram ir jābūt iespējai piedalīties, lai būtu iespējams paplašināt pārobežu sadarbību Eiropas Savienības ietvaros un arī, lai varētu atrast inovatīvākos uzņēmumus. Lai pēc iespējas lielāks dalību valstu skaits varētu piedalīties, šai sadarbībai jābūt elastīgai. Ir eh, šis kritērijs par to, ka jābūt trīs uzņēmumiem vismaz divās dalību valstīs. Manuprāt, tas ir ļoti izšķirīgs kritērijs, ja mēs vēlamies prezentēt jaunus projektus. Es zinu, ka būs diskusijas par šo dalību valstu skaitu. Es vēl pie tā atgriezīšos, bet nu galvenokārt jau es vēlēšos uzklausīt jūsu uh, viedokļus. Mēs vēlamies, es vēlos tā, lai mēs nonāktu pie ambiciozas vienošanās, tā, lai mēs varētu turpināt pārunas, lai programma būtu darboties spējīga no 2019. gada 1. janvāra. Tas ir tas, ko vēlas gan padoma, gan Eiropas komisija. Un eh, es priecāšos strādāt ar jums un ļoti vēlēšos jūs uzklausīt, tā, lai mēs varētu nonākt pie konsensa. Paldies! Paldies! Grostetas kundze par šo prezentāciju. Tagad sāksim diskusiju. Sākumā došu vārdu Poheskungam, ēnu referentam. Nē, viņa nav Martēna kungs. Jūs droši vien varat teikt dažus vārdus arī kolēģi vārdām. Jā, es izmantošu iespēju sākumā vēlot laimīgu jauno gadu tiem, kuriem vēl nesmu to novēlējis, un pirms komentāru izteikšanas vēlos teikt, ka um, es eh, nedomāju, ka jābūt pozīcijai par to, vai ir jābūt eh, ieroču izplatīšanai vai nē. Nu, es pievienojos Grostetes kundzei. Jautājums ir par stratēģisko neatkarību, jeb autonomiju, par to ir runa. Un, protams, ja runājam par to, tad mēs atbalstam pārobežu stratēģiju lai ir iespēja pastiprināt mūsu inovātspēju un konkurētspēju jomā, kas ir izjutusi lielas grūtības un izjūt šo starptautisko konkurenci. Un tad dažas lietas, kas eh, mūsu ieskatā būtu jāprecizē. Tātad, kā būs iespējams pieteikties programmai, būt atbalsta tiesīgiem, nu es pievienojos Grostetas kundzei, bet vēlos akcentēt uh, uzņēmumu sadarbību ar citiem uzņēmumiem, kas ir ārpus Eiropas, ar tehnoloģiju pārnesi. Nu, te mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, jo var būt uh, dažādas kļūmes. Nu, protams, nevar būt runa, ka šajā projektā mēs eh, finansētu trešo valstu inovācijas. Tā ir pirmā lieta. Otrā lieta ir kritērija, lai saņemtu programmas finansējumu. Arī šeit Eiropas valstīm, nu, 25, kas um, ir iesaistījušās, nu, tajā būtu ir konsekvencei. Lai nebūtu tā, ka, kā, ka piesakās programmai un tad uh, ir šie ieroči, un beigās viņi izvēlas citu piegādātāju. Un visbeidzot jautājums par intelektuālo īpašumu. Mēs šeit vēlamies uzsvērt to, ka intelektuālais īpašums inovācijās un arī projektos, kas tiek finansēti no programmas, ir dalību valstu atbildības jautājums, tā lai katra dalību valsts patiešām varētu pati lemt par šīm inovācijām un saglabātu šo mm, priekšrocību lemt. Nu, šie 500 miljoni tas nav pietiekami, es zinu, ka ir grozījumu, ka pat eh, tas finansējums būtu jāsamazina. Un es atkal pievienošos Grostetes kundzei, mm, sakot, ka ir eh, jāstrādā koordinēti Eiropā, jo īpaši, ja raugāmies uz pasaules eh, situāciju, kas ir tāda uh, nestabila. Mēs nevaram aizsardzības jautājumus uzticēt tikai dažām dalību valstīm. Katram ir jābūt solidāram, jāuzņemas savu atbildību un ik viens arī var izmantot tehnoloģisko progresu, šos papildu līdzekļus inovācijām tā, lai varētu saglabāt e, savu lielo lomu arī starptautiskās aizsardzības jomā. Un tie ir pirmie komentāri ar kolēģiem arī esam iesnieguši grozījumus par šo. Pateicos Grestetes kundzei par darbu. Priekšsādātājs paldies par jūsu komentāriem. Krasnoderska kungs EKR grupas vārdā tagad. Paldies priekšsēdētāji. Es e, arī pievienojos laimīga jaunā gada vēlējumam Es vēlu jums uh, labu veselību. Jūs tieši novadījāt balsošanu pagājušā gada beigās un pēc tam sasirgāt. Nu, katrā ziņā laimīgu jauno gadu tagad. Un tagad runājot par šiem grozījumiem, es ar lielu gandarījumu redzu, ka grozījumi nāk no dažādu politisko grupu kolēģiem, un Mēs redzam, ka ir vēlme uzlabot tekstu, atrisināt svarīgās problēmas, un es šajā ziņā pievienojos kolēģiem. Viens jautājums ir īpaši svarīgs. Proti, šim projektam vajadzētu nodrošināt labu tehnoloģisko pamatu tehnoloģijām Eiropā. Manuprāt, tas ir īstenojums mērķis, arī priekšsēdētājs Bonī Bašef, Marinesku, visi šie kolēģi iesniedz grozījums, kas mm, principā ir tādi, kas atbilst šiem argumentiem, kurus minēju. Tad bija ideja, ka programmā vajadzētu stimulēt jaunu veidu sadarbības formas eh, starp rūpniecības partneriem jo nu nav runa par to, ka būtu jāatbalsta tie dalībnieki, kas jau labi sadarbojas Līca kungs, Vērneres kundze no dažādām politiskajām grupām tieši pievērs uzmanību šim aspektam. Un tā ir laba lieta, labs priekšlikums, mēs tajam pareizā virzienā. Vēl viena lieta eh, par eh, dalību valstu skaita palielināšanu. Um, respektīvi, tā, to dalību valstu skaita palielināšanu, kas vēlas sadarboties. Un ir priekšlikums, ka uh, būtu tātad trīs eh, dalību valstis, lai saņemtu atbalstu, un ne viss tikai divas. Mm, un tad vēl arī tika runāts par to, ka eh, vidēja kapitāla uzņēmuma arī tiktu uh, Mm, eh, iesaistīti, un nu, tas arī parādās grozījumos. Tad vēl viena lieta, mm, kurai, kur būtu jāņem vērā, mm, proti, kā definēt eh, tās iestādes, tos uzņēmumus, kas drīkstētu piedalīties programmā. Tātad, kā mēs definēsim Eiropas uzņēmumu? Kā zināt, bija dažādas eh, Eiropas aizsardzības rūpniecības konsolidācijas stratēģijas, un to nevajadzētu aizmirst. Nevajadzētu diskriminēt noteiktus Eiropas uzņēmumus. Tāpat ir vēl daži elementi, kas rada bažas īpaši attiecībā uz eh, kompetenču finansējumu Eiropa, no Eiropas Savienības puses, no Eiropas komisijas un dalību valstu puses, bet ne, nu, pie tā vēl atgriezīsimies vēlāk. Tas tad arī viss, kas man šobrīd sakāms. Paldies! Nākamais runātājs - Veringas kundze. Viņa runās arī Kēkunga vārdā. Liels paldies! Vēlu laimīgu 2018. gadu! Dominiks vēlētos sākumā atvainoties par to, ka nevar piedalīties šī rīta sanāksmē, jo viņš vada TRAN komitejas sanāksmi. Kā viņš iepriekš teica, šī ir svarīga programma un viņš vēlētos mm, vēlreiz pateikties komisijai un referentai par lieliski paveikto darbu. Ir viens galvenais arguments, kur Dominiks vēlētos minēt saistībā ar programmas mērķi. Uh, jo īpaši pēc tam, kad viņš iepazinās ar grozījumiem. Viņš vēlētos uzsvērt to, ka šī programma ir paredzēta, lai tālāk attās, attīstītu Eiropas integrāciju, lai varētu attīstīt eh, Eiropas aizsardzības projektu konkurētspēju. Mums nevajadzētu jaukt šādu iniciatīvu ar starptautiskās sadarbības politikām. Dominiks pilnībā atbalsta to, ka tiktu pastiprināta sadarbība aizsardzības jomā ar svarīgiem Eiropas partneriem, kā piemēram apvienoto karalisti pēc Brexit un citām NATO dalību valstīm, bet eh, šī nav īstā vieta, kur par to runāt. Programmas nosaukums eh, ir pietiekami daļrunīgs Eiropas aizsardzības, rūpniecības attīstības programma, Eiropas finansējums, Eiropas projektiem. Bet eh, nevajadzētu būt tā, ka to uzskata par protekcionistisku instrumentu. Dominiks uh, labprāt turpinās darbu pie kompromisa grozījumiem eh, lai, ar ēnu referentiem, tā lai šo programmu varētu attīstīt tālāk. Lielas paldies par jūsu komentāriem. Butikoferu kungs no zaļo puses. Laimīgu jauno gadu! programma, kas ir aizsardzības sektorā, ir efektivitātes trūkums. Mums ir eh, rūpniecībai šī kapacitāte pārāk liela, kas ir pārāk ilgi aizsargāta pa eh, sautīgu nacionālistisku reģionālu iemeslu dēļ un nevarēsim efektīvi risināt izaicinājumus. Tā, lai turpinātu uh, attīstīt eh, sektora konkurētspēju, nu, tas īstenībā nav pareizais mērķis. To vajadzētu mm, noraidīt. Nāk, ka šie lobby. kuri procedūras pārvaldībā, kas viņiem piešķirs šo finansējumu un pati par sevi, jā, tā ir uh, kļūdaina ideja. Mūsu pozīcija ir tāda, ka ir jābūt ambiciozākiem. Ir jāvir mūsu 60 grozījumos, gandrīz 60 grozījumos mēs veicinām eh, to, lai būtu alternatīvs modelis aizsardzības rūpniecības eh, programmai. Mēs nesam pret šo rūpniecības sektoru. Mēs vēlamies, lai tas būtu spēcīgāks un visas šaurās nacionālās intereses un palīdzēt vēl Eiropas aizsardzības sektoram tajā pašā laikā. Mēs piedāvājam, lai komisija piedāvātu savus pakalpojumus dalību valstīs un palīdzētu mm, kopīgu Eiropas aizsardzības projektu attīstībām būt ar pietiekamu lielu ietekmi sektora attīstībā kopš tā izveidas mm, jau gandrīz 15 gadus atpakaļ. Un mēs piedāvājam to, lai komisija, mm, kā dalībnieks, kas organizē un uzrauga tirgu, un ir vēl viens aspekts, kurā mēs vēlētos redzēt lielāku ambīciju līmeni. Ja mēs strādājam pie tā, ka ir jākonsolidē aizsardzības sektors, tas ir jāsaist arī ar ieroču kontroli, humanitārajiem likumiem, cilvēku balsta, eh, nehumanitāras tehnoloģijas. Mēs eh, aicinām nemainīt eh, šo mērķi, nenovirzīties no tā, bet uh, mainīt ceļu, kā pie tā nonāk teikumu no padomes dokumenta. Mm, padomi jau ir pieņēmusi savu pozīciju. Pēc sešu kritēriju apzināšanas padome raksta, ka ja kāds no šiem kritērijiem netiks izpildīts, tad mm, tas nenozīmēs, ka balsts tiesīgi. Tātad mums ir viena alga par to. Tagad goja pārstāvis. Καλό και παρακαλώ. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu jums visiem eh, vēlēt laimīgu jauno gadu. Goē arī ir ļoti skaidrs viedoklis par šo Eiropas aizsardzības eh, fondu. Tas iekļaujas Eiropas Savienības militarizācijas uh, procesā, diemžēl, referente un lielākā dzīves uh, fondu. Tas iekļaujas Eiropas Savienības militarizācijas procesā, diemžēl, referente un lielākā daļa grozījumu arī atbalsta šādu pieeju. GUE ir pret uh, šādu bīstamu uh, projektu ir jāinvestē aizsardzības nozari, jā, ir jāstiprina Eiropas aizsardzība, lai Eiropa būtu spēcīgāka aizsardzības jomā. Un tagad ir paredzēti 500 miljoni eiro, kas tiktu ņemti no Eiropas Savienības budžeta šim projektam 80. Uh, Atlikušie procenti to noseks dalību valstis, nu, un tas viss esošās recesijas kontekstā. Es gribētu vēl pieskarties juridiskai problēmai 41. pāns, 2. punkts. Arī skaidri nosaka to, ka izdevumi saistīti ar aizsardzības nozari, ka tos nevar finansēt no Eiropas Savienības budžeta. Mēs apstrīdam šo juridisko pamatu un sagaidām parlamenta komisijas juridisko dienestu uh, atzinumus. Pareizāk sakot, lai arī viņi ap, uh, apšaubītu šo juridisko pamatu par 500 miljoniem eiro. Uh, lai varētu šo naudu atvēlēt valstīm, kas uh, ir cietušas no taupības politikām, un lai tur veicinātu reindustrializāciju. Esam iesnieguši arī attiecīgi grozījumu, lai noraidītu Eiropas Savienības militarizācijas procesu. Mēs prasām tā vietā veikt globālo reindustrializāciju. Šajā priekšlikumā ir vēl viens aspekts, kas mums rada problēmas. Šie 500 miljoni, kas uh, tiks paredzēti projektam, tas nozīmē, ka uh, tie tiks izņemti no citām programmām. Piemēram, tiek teikts, ka ir jāatbalsta dalībvalstu centieni enerģētikas uh, neatkarības jomā, uh, Bet tad ir arī 145 miljoni, kas tiks atņemti attiecīgajiem projektiem, lai tos atvēlētu aizsardzības uh, nozarei. Mums tas ir absolūti nepieņemami. Ir attīstības politikas, kur tiks samazināts aizsardzības budžets. Mēs iesakām noraidīt šo priekšlikumu arī visiem vēl laimīgu 2018. gadu par jauno Eiropas konkurētspējas un tas uh, būs uh, realitātē. Ir, ir tomēr svarīgi ievērot uh, dažus principus, tomēr arī divpusēji un trīspusēji. Uh, ja mēs gribam kopīgu aizsardzību, tad pilsoņiem ir jānorāda, ka tas ir visu interesēs un nevis jau arī uzraudzību veids Eiropas Savienības institūcijas, ka šāda kontrola tiek konkrēti īstenota. Ļoti skaidri jāpasaka, ka tie, kur vēlas piedalīties programmā, programmām, ja komisija uzsāk jaunu programmu, tad ir jāatrod jauni pašu resursi vai jāsamazina izdevumi vai Arī komisārs teica, ka nepieciešami jauni līdzekļi, svaigi līdzekļi jaunu uzdevumu finansēšanai, un tagad tiek runāts par 1,24% uzbrukumiem. Nu, pret to mums visu vajadzēs stāties uh, nākotnē, tādēļ ir jābūt labākai saziņai starp institūcijām un aģentūrām. Paldies! Galler, of... Galer kungs, jūs bijāt viens no iniciatoriem sēdē komitejā, un aicinu tagad izteikties koncentrējāmies uz eh, konsorcijiem. Un arī e, gribam, lai e, būtu e, iespējams e, nodrošināt lielākus ieguvumus uzņēmumiem, pateicoties pārobežu sadarbībai. Es gribēju pateikties arī Grostets kundzei e, par šī ziņojuma sagatavošanu. Un nevar pieļaut tā, ka tikai lielās dalība valstis šeit būs ieguvējis un mazās uh, izskatīsies tā visai bēdīgi aizsardzniedz valsts atbalsts. Un trešajām, bet uh, nu nevajadzētu piedāvāt Eiropas līdzekļus trešām valstīm, bet tām ir jābūt iespējai piedalīties šajā programmā, vienojoties iepriekš uz kādiem noteikumiem tas notiks. Un finansējums ir jāveic dalību valstīm, to finansē citkārt ar pašu uh, resursiem. Paldies! Pavisam ātri. Pirmkārt, par to, ka, protams, uh, šī projekta, kuras mērķis ir attīstīt Eiropas aizsardzības industriju, un ļoti svarīgi, lai arī tam tas tiktu īstenots, bet, nu jā, dažu kompāniju uh, ir šī projekta, kuras mērķis ir attīstīt Eiropas aizsardzības industriju, un ļoti svarīgi, lai arī tam tas tiktu īstenots, bet, nu jā, dažu kompāniju īpašnieki varbūt nemaz nav Eiropas Savienībā, ir arī piemēri citviet pasaulē, kur ir uh, arī dažādi attālinātās valdes, kur uh, Um, piemēram, mēs redzam arī kādus ķīniešu mūrus apkārt, ir jābūt drošiem, ka šī invest šīs investīcijas paliek Eiropas Savienībā. Lūk, ir veidi, kā to nodrošināt. Un tas nav nebūtu sarežģīti. Un tālāk ir jautājums arī par MVU kā mēs arī tad varam šo arī atalgošanas sistēmu izveidot, lai iesaistītu MVU, tas varētu būt tiešām produktīvi, un tad uh, ir jābūt svaigai naudai. Nekādā gadījumā šī programma nevar nodarīt kaitējumu citām programmām. Paldies vārds Patricijai Tojai. Paldies priekšsēdētāji. Pirmais komentārs. Neaizmirsīsim ko mēs saprotam ar aizsardzību, kāda ir Eiropas koncepcija par aizsardzību, ko teica Mogherīnī parlamentā. Ir jābūt autonomiem mums aizsardzības jomā, bet vienmēr paturot prātā, kā mēs saprotam aizsardzību saistītu ar cilvēktiesībām, neaizmirsīsim to, jo šeit mēs runājam par ļoti konkrētām lietām. Tālāk par to, kā šis fonds tiek veidots. Ir jāpaplašina iesaistīšana. Uh, Eh, valstu skaits jāpalielina, to jau minēja vairāk kolēģi. Eiropā nav tikai divas, trīs spēcīgas valstis, ir daudz dalību valstu, un te ir ļoti svarīgi, lai būtu šī sadarbība konkrētajā nozarē par MVU. Uh, tas nav tikai princips, tas ir elements, kas arī ir, kam ir jābūt priekšnoteikumam, lai saņemtu finansējumu. Ir jāspiež savā veidā lielās kompānijas arī iesaistīt MVU, tas ir jādara. Trešais pēdējais, mēs nevaram liekt līdzdalību trešo valstu uzņēmumiem. Uh, Ir pieredze, kas garantē nepieciešamās kontrols nacionālais golden rule noteikumi, monitorings un tam līdzīgi nevajadzētu no tā baidīties. Ir jau šeit arī visai lielas kompānijas, un tad, nu, ir jādara viss, lai jo, eh, to varētu kontrolēt, lai, un eh, arī šeit kontrola normas var izstrādāt. Tad, tad arī šīs investīcijas un par atbalstiesīgiem tēriņiem. Te tad var nodrošināt šo lielo sadarbību ar trešajām valstīm, ne jau ar bīstamajām, protams. Thank you very much. Uh... Paldies, Gairkungs. Danke, Herr Vorsitz. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī, protams, gribu apsveikt visus kolēģus jaunajā gadā, un jauno gadu ir ierasts sākt ar labiem nodomiem, ilgāk par vienu minūti. Es gan varu šodien izteikties lakoniski. Jāsaka, ka es kopā ar Pālu Rūbīgu esmu budžeta, ko mums ir ļoti svarīgs budžeta komitejā. Domājam ne tikai par jauno programmu un tās iespējamo veiksmi, bet domāsim arī par tās finansējumu. Tātad no vienas pamats patiešām ir sastādīts atžgārni. Un jāsaka, ka komisija ir nav te izmantojusi objektīvu vēlēts patiešām atbilstošu, un arī juridiskais dienas mums varētu nākt tālkā. Jā, ņemšu vērā visus komentārus par juridisko pamatu līdzkungs. Paldies, laimīgi visiem jauno gadu. Izsie. Paldies, runāšu vācu valodā ka vācu sociāla demokrāts es ļoti labi saskatu, ka kādā veidā daudzi vēlas šo um, projektu īstenot, un Rainers Bitikofers te runāja par efektivitātes celšanu, bet es te tomēr saskatu daudzus trūkumus. Dalība valstis nav paveikuši savu darbu un mēģina mums uh, tagad kaut ko uztiept ar komisijas palīdzību, un es nezinu kādēļ te tiek piedāvāts veidot Eiropas kapacitāti, bet dalību valstīm tad nebūs līdzteikšanas uh, par um, bruņošanās uh, eksportu kontroli, un tad parlaments neko te nevarēs teikt un nevarēs veikt savu demokrātisko kontroli, un arī industrijas politikai ir jābūt atbildīgai, runājot par uh, bruņošanās konversiju. Tā ir nepieciešama tiem uzņēmumiem, kas tieši šī procesa rezultātā rezultātā vairs nevarēs ražot militāras preces. Tas jau tika pieminēts šajā komitejā. Es esmu ārkārtīgi kritiski noskaņots un arī šī jaunais juridiskais pamats. Arī šī jaunais juridiskais pamats. Ja runājam Eh, tā politiski, tad šī patiešām ir fantastiska iniciatīva. Briti stājas ārā no Eiropas šeit viens no galvenajiem izaicinājumiem, un turpmāko divu gadu laikā mums tad vajadzēs apzināt iespējamos resursus, un tie tiks ņemti arī no citām programmām. Plānojot nākamo DFS, tas būs īpaši no svāra. Mums ir nepieciešami atbilstoši resursi, lai šī programmas. Paldies! Paldies, kungs, no izaugsmes ģenerāla direkcijas. Lūdzu, paldies, priekšsēdētāji, kungs, ļoti īsi. Pirmām kārtām par kārtām. Galvenais mērķis ir veicināt eh, Eiropas nozares industrijas konkurētspēju. Mēs te nerunājam par strateģiskanējai, bet mēs nerunājam par struktūru fondu līdzekļu izmantošanu. Mēs jau neizvēlēsimies MVU attiecībā uz eh, to geogrāfisko atrašanos. Mēs skatīsimies, eh, cik liela ir šo uzņēmumu pieredze un uh, veikt spēja attiecīgajā jomā, pirms uh, tiks lēmts, vai tie iesaistīsies projektā vai nē un jūs arī ārkārtīgi raizēties par uh, intelektuālo īpašumu, tā aizsardzību, bet mēs runājam par dalībvalstu kompetencijām šajā jomā. Jā, ļoti daudz domu um, izskanēja priekšsēdētāji kungs tālāk trešo valstu piedalīšanās programmā. Mēs to varam paredzēt, bet ir jābūt ārkārtīgi striktiem noteikumiem, proti Eiropas finansējumam ir jātiek izmantotam tikai ES teritorijā, uh, ES uzņēmumos. Uh, Un e, bieži vien lieli uzņēmumi arī sadarbojas ar trešo valstu uzņēmumiem, bet grozījumos mēs piedāvājam konkrētas garantijas, kas varēs nodrošināt to, ka ES finansējums tiek izmantots un paliek Eiropā. Jā, varētu vēl šeit ilgi runāt, bet nav uh, manā rīcībā vairāk laika palicis un turpināšu strādāt kopā ar ēnu referentiem un, protams, uzmanīgi esmu atzīmējis visus jūs komentus. 2. janvārī šogad notiks uzklausīšana. 21. februārī būs uh, sākumā ieradušies zālē un ņemot vērā novembrī un decembrī piedzīvoto, es biju Astoņas dienas slimnīca. Sākam balsot, beidzam balsot. Jo. Kamajam jautājumam es saprotu, visi paliksiet zālē, neviens telpu nepametīs. Colleagues, uh, ladies and gentlemen. Dargie kolēģi, dāmas un kungi. Lūdzu, es vēlētos sākt nākamo darba kārtības punktu sanāksmē un projektu izskatīšanu. Komitejas vārdā es vēlētos bilst dažus vārdus ir no un uz trešajām valstīm, to starp pastāvošajiem un vēl nākotnes cauruļvadiem, itra koordinātoru dūru, ievērojot eh, tās noteikumus, protams, bez kādas kavēšanās. Ja iespējams veikt grozījumus šajā failā kopš šīs nedēļas sākuma. Šeit Galvenais ir eh, likumdošanas satvars mūsu Eiropas Savienībā, lai būtu enerģētika. Ļoti svarīgi to norādīt. Eh, tātad, kāpēc tā? Tāpēc, ka pastāvošā likumdošana tiek dažādi interpretēta. Es, aizt... es domāju, ka Eiropas eh, komisijas priekšlikums atbilst mērķim un atbilst arī vispārējām gaidām. Vēlētos atzīmēt četrus formulējumus. Šādam precizējumam vajadzētu ļaut novērst jebkādas kļūdainas direktīvas interpretācijas un kā jūs juridisko pamatu visiem cauruļvadiem no trešajām valstīm. Tas ir ļoti svarīgi. Otra lieta. Nāc, tad mēs ņemam vērā gaidas, kādas ir dalību valstīs un arī uh, kādas ir uzņēmumiem, kas Eiropas Savienības konkurences noteikumiem, lai Eiropas Savienības iekšējais gāzes tirgus varētu efektīvi darboties. Kā jau es iesākumā norādīju, grozītās direktīvas spēkā stāšanās datuma, jo mēs vēlamies, lai būtu labi darbojošs, cauradzams enerģētikas tirgus gan iekšēji, gan arī uh, Mm, attiecībā uz uh, piegādēm, kuras saņemam no trešajām valstīm. Un ceturtais uh, aspekts tā kā ir uh, šāds pietiekams, un tas ir viens no īsākajiem priekšlikumiem mūsu komitejā parasti. Mēs te skatām 20, 30, 40 lapuses, nu tagad ir 3, 4 lapuses, tātad priekšlikums ir tehnisks, bet ļoti svarīgs. Un tad nu virzīsimies soli pa soli uz priekšu ar šo prieskungs nav klāt, Un Tojera kungs aizstās Nikas. Paldies! Runājot par šo projektu, mēs visi esam vienisprātis. Par to un vairāk kārtīgi esam runājuši gan ITRES komitejā, gan komisijas lomas pastiprināšanu. Tā varētu spēlēt lielāku lomu uh, lai analizētu to, kādas sekas um, atkāpes varētu atstāt uz noteiktām iekārtām. Jāraugās uz uh, tīkla drošības aspektiem, varbūt vajadzētu papildu kritērijus, analīzi, veikt pētījumu, lai novērtētu, vai uh, nevarētu rasties kāds risks šādos gadījumos, un kā tādējādi tas varētu kaitēt uh, tirgumu tirgus praksē. Un tad nu, komisija ir veikusi arī par Gazpromu šāda veida pētījumu, to varētu paplašināt tālāk. Vēl viena lieta, un tā gan būs politiskāka, cik man zināms, tad eh, situācija padomēm par šo tekstu ir eh, visai sarežģīta. Un patika runāts par ietekmes novērtējumu veikšanu. Pirms tam mm, tas ir eh, absolūti lieki. Mēs visi zinām, ka te ir viens svarīgs elements šajā projektā - Nord Stream 2. Un eh, tam ir tāda simboliska loma, var teikt. Mēs ļoti run, daudz runājam par Eiropas vērtībām. Šeit parlamentā mēs to pieminam, bet, nu, šis projekts ir pretrunā ar Eiropas vērtībām, manuprāt. Un pilsoņi ļoti rūpīgi tam seko līdzi. Mēs par to runājam ar vācu partneriem. Uh, ir eh, risks, ka šis projekts eh, tiek īstenots, un, un es vēršos pie kolēģiem, kas pārstāv SPD, un šo vērtību vārdām, uz kurām jūs tik bieži atsaucaties, viss ir jādara, eh, jādara viss iespējamās, tā lai Nord Stream 2 netiktu īstenots. Debates pārdomē un viss darbs, aktivitātes, kas saistās ar šo tēmu, uh, nemaz nav vērstas uz to, lai šis teksts aizskavētos un lai tas e, negūtu konkrētāks aprises. Nākamais runātais paldies. Nu, priekšsēdētājs Petersen kungs atvainojas par to, ka nevar piedalīties sanāksmē, bet viņš ir sagatavojis garu runu par šo tēmu, kuru tad nolasīšu viņa vārdā. Uh, Eh, kopš 2016. gada beigām strādājam pie ziemas pakotnes, un mērķis šajā jomā ir skaidrs. Vēlam ierobežot enerģētikas patēriņu, uzlabojot enerģētikas efektivitāti, vēlamies veikt pārēju uz atjaunīgajiem enerģijas resursiem, vēlas, vēlamies izveidot reālu enerģētikas iekšējo tirgu, lai pilsoņiem būtu pieņemama tīrāka un lētāka enerģētika. Tam ir vairāk iemeslu. Vispirms cīņa pret klimata pārmaiņām, otrkārt, lai būtu mazāk atkarība no ārējiem enerģētikas ražotājiem. Un uh, lieta tāda, ka šī direktīva mūs tikai padara vēl vairāk atkarīgus no Krievu gāzes. Ir divas galvenās problēmas komisijas priekšlikumā, Petersen kungi ieskatām. Vispirms pašreizējais satvars ļauj dalību valstīm. Uh, iegūt atkāpes jaunās infrastruktūras projektiem, atsaucoties uz pastāvošās direktīvas 36. pantu. Un tas ir tāds rops, kas uh, apdraud pašu mm, ziņojumu un arī ziemas pakotnes mērķus. Otrakārt, starp savienojuma definīcija ir divējāda daba. Peterson kungs atbalsta referenta grozījumus, kas iet pareizā virzienā. Tomēr viņš uzskata, ka mums būtu jāiet vēl tālāk, lai Nebūtu tā, ka dalība valstis apiet noteikumus un eh, tāpēc tikai eh, tālāk palielina energoatkarību. Tāpēc iesniegsim grozījumus, kas pastiprina šo direktīvu attiecībām uz šīm divām problēmām. Tas tad bija no Petersen kunga puses. Paldies! Ah, Tīva energo savienības ietvaros. Energo savienībai ir vairāki pīlāri, gan uh, energosolidaritāte, energoapgādes drošība un citi. Šajā sasaukuma laikā mēs jau esam sagatavojuši divus būtiskus ziņojumus šajā jomā, proti Karasnodē. Jāsaka, 2007. 8. gadā, kad mēs strādājam pie gāzes direktīvas, mēs varbūt visu nevarējām paredzēt pietiekami eh, tālu uz priekšu, jo gāzes vienotajā tirgu ir radusies tāda situācija, ka visiem nav skārs, ka un visas šīs svētdienas runas par to, cik Eiropā ir jābūt spēcīgai koordinātāji, jārunā vienā balsī Maskavā un visur citur. Jāsaka, ka tā joprojām ir tā, tukšu salmu kūšana, ja vien pastāv šīs caurums gāzes tirgū. Mums ir jābūt par to laimīgi, bet mm, komisijai bija pietiekami liela politiskā drosme, un tādēļ mums sasodīts ir jāuzņemas e, sava atbildība, un teksts ir jāuzlabo, tie ir mūsu pienākumi. Un es gribēju pateikties Buzika kungam Mums uh, ir jābūt arī pietiekam labiem formulējumiem attiecībā uz trešo pušu piekļuvi. Es ceru, ka eh, kolēģi atbalstīs šo priekšlikumu. Mums ir jāuzsāk arī sarunas ar padomi un spēcīgas Eiropas. Thank you very much, kolēģi. Paldies, kolēģi. Tagad saka Rakfas kundze. Uh, Es atvainojos. Saslimuši tātad nav iespējams nodrošināt tulkojumu uz grieķu valodu, bet jūs varat runāt grieķu valodā un tiks nodrošināts tulkojums uz citām valodām. Jūs varat runāt tātad savā dzimtajā valodā. Jūs aizstājat Silikjotis kungu, lūdzu, vārds jums. Es nostāju. Gudētie kolēģi, šis priekšlikums ir ļoti svarīgs Tā mērķis ir grozīt direktīvu pār gāzi. Komisija nāk uz klajā šo priekšlikumu neveicot ietekmes novērtējumu. Par spīti arī tam, ka Eiropas komisija bija apņēmusies veikt šo ietekmes novērtējumu. Īpaši ir jāizvērtē atbilstība ar starptautisko likumdošanu. Mēs uzskatām, un uh, enerģijas resursiem šīs ir suverēnas tiesības, tās ir atrunātas uh, likumu, līgumos un starptautiskajā likumdošanā. Tas ir nepie cauruļvadiem. Tas radīs arī problēmas nākamajiem. Šis jautājums vispār nav ņemts vērā. Un arī vēl par no... Langenkungs. Jā. Paldies. Jāsaprot, ka jau 90. gados sāka runāt par to, kādam ir jāizskatās šim gāzes tirgum, lai varētu gāze pārvietoties, lai varētu um, tā nokļūt no vienas uh, valsts otrā. Un toreiz tas bija veiksmīgs uh, projekts. Gāzes tirgus ir īstenībā uz individuāliem gadījumiem. Un uh, kolēģe no EKR te runāja par Eiropas vērtību aizsardzību. Es nesaprotu, kādā sakarā Un pirms es te sākšu gāzes tirgus sakarā aizstāvēt Eiropas vērtības, nu tam tad ir jāpāriet. Lēmumu pieņemšana tiek pārcelt uz Eiropas līmeni. Un nav bijis eh, neviena sprieduma, nav bija tikušas pārbaudīts juridiskās fīnēses, nav bijis ietekmes izvērtējums. Un, eh, ja mēs šādā veidā tik uh, ļoti lielā mērā mainām kompetences, tas nav iespējams. Un uh, ar uh, prono jūrniecības nolīgumu runājot arī par tehnisko, dro, tehnisko drošību. Un šeit tas viss tiek apgriezts kājām gaisā, tādēļ es teikšu, ka ne uh, ekonomiski ekonomika, eh, ne nozare tika kā termiņi pēc trīs nedēļu garām brīvdienām un vispār nevaram sarīkot vēl ne eh, uzklausīšanu, ne padiskutēt ar ekspertiem, ne arī Nord Stream 2. Nu, tas ir patiešām jocīgi gribēju patiešām um, atsaukties uz Buzekunga priekšlikēt laiku, bet uh, Buzekungs piedāvā tās noteikti uz desmit gadiem. Un jārunā arī par konkurēts. Politiskā grupa arī daļēji nē. Tādēļ es piedāvāju sagatavot, uh, sarīkot uzklausīšanu un. Um, kolī... Paldies, kolēģi! Lūdzu, Butikofē kungs. Tur mēs kungs, ka smieklīgs ziņojums, bet es gribētu, lai tomēr šī ideja izskanētu skaidri. Es negribētu sākt gadu ar tādu pārpratumu. Paldies. Well, well, okay, okay, thank you very much. Paldies. Butikofer kungs. Krīze verhindert. Das... Mums jā, izdevās poļu vācu krīzi novērst. Tas jau ir kas labs. Esmu pateicīgs Langena kungam par to, ka viņš runāja skaidru valodu. Un viņš ļoti labi izgaismo šo problēmu, kas īstenībā ir vācu problēma, jo vācu federālā valdība atsakās energo neatkarības un energo solidaritātes principu uztvert nopietni. Un uh, Langenkungs parādīja, ka tā ir ne tikai vācu sociāldemokrātu problēma, kā to mēģināja atspoguļot Krasnodēpska kungs, bet ka tas ir uh, daļai saistīts arī ar vācu kristīgiem demokrātiem. Kanclere vairākas reizes teica, ka tas ir tikai tīri ekonomiskas dabas projekts un ar politiku tam nav nekāda sakara. Nu, tas arī ir, ziniet, tā visai komiski. Un es uzskatu, ka projekts ir ārkārtīgi politisks. Ja mēs runājam par energo solidaritāti, energo neatkarīgu, ja mēs negribam, lai tie paliktu tikai tukši vārdi, ja kāda valsts uh, neievēro šos principus, tad mums ir jādomā, kā pateicoties kopienas tiesībām garantēt, lai tiktu sasniegt mūsu kopīgi uh, formulētie mērķi. Un Lāngena kungs ir visai uh, pārsteidzoši, cik uh, pārliecinoši jūs uzstājāties. Manfreds Vēbers, jūsu grupas priekšsēdētājs, uh, pilnībā atbalsta to, kā mēs kritizējam Nord Stream 2 projektu. Es vēlētos lai mēs, kā Eiropas parlaments, nalus. Nu jā, jūsu pēdējie izteikumi mani nedaudz uzjautrināja, un es šķiet tur arī dzirdēju tādus mājus. Nu jā, jūsu pēdējie izteikumi mani nedaudz uzjautrināja, un es šķiet tur arī dzirdēju tādus mājienus, ka it kā mēs būtu nožēloši, ka Jamaikas koalīcija Jā, es gribēju arī nekavējoties reaģēt. Es gribu teikt, ka tā nav vācu vai sociāldemokrātu vai kristīgo demokrātu problēma. Tā rūpīgi izlasām gan ziņojumu, gan komisijas priekšlikumu. Tas ir saturisks ziņojums. Un ja mēs vēlamies pieļaut izņēmumus, tad mums ir jāgroza vesela direktīva, kas attiecas ne tikai uz eh, Nord Stream, bet arī uz 65% no mūsu gāzes importiem. Un, bet šeit arī 65% no mūsu gāzes patēriņa, ka mēs par to nerunājam pietiekam nopietni un ka mums nav atvēlēts pietiekam daudz laika, lai par to runātu komitejā garu un plaši, un tādēļ es atbalstu Werneru Langenu pieprasījumu. Nevar būt tā, ka mums ir tagad pa galvu, pa kaklu jāsagatavo grūni. Juridiskais dienests abās komitejās arī e, ļoti šaubījās par šo priekšlikumu. Es gribu, lai e, šīs šaubas tiktu izgaisinātas, un ja mums ir jāpieņem tik svarīgi lēmumi, tad ir jāatvēl tam pietiekam. Werner, šajā ziņā pilnībā tev atbalstu. Paldies! Thank you very much. Herzlichen Dank, Herr. Paldies, priekšsēdētāji kungs, par šo ziņojumu runājot. Eiropas Savienībai ir tāda gara sadarbības tradīcija ar trešajām valstīm. Un enerģijas harta ir ļoti svarīgs fundaments, uz kuru balstoties sadarboties ar trešajām valstīm. Un, protams, mums ir jāizveido tāda sistēma, kas ir nevien efektīva, bet kas garantē arī līdztiesību starp trešajām valstīm. trūkst, kritika par trūkstošu ietekmes izvērtējumu manās acīs ir pilnīgi attaisnota un mums ir jāsaprota, kā vislabāk, visoptimālāk visu to atrisināt un. Protams, ka arī komitoloģija šeit spēlēs svarīgu lomu. Paldies! Kolīgi. Paldies, kolēģi! Paldies par jūsu komentāriem! Pielikums. Paldies priekšsēdētājiem. Lielā mērā es domāju, ka mēs labi progresējam izveidojot enerģētikas savienību. Cerams, kā arī būs balsojums par atjaunojamo enerģiju, atjaunojamo enerģijas uh, avotiem nākamnedēļ, un tagad, jā, esam arī pat gājuši tālāk par eh, komisijas rekomendācijām 45%, un tagad, nu, tas samazina mūsu atkarību no fosilā kurināmā. Lai tos neizmantot vairs nākotnē. Bet mēs dzīvojam jau ideālā pasaulē, mēs būsim vēl atkarīgi no fosīlē kurināmā vēl daudzus gadus, kā norādījāt priekšsēdi. Tā vietā, lai e, būtu mazāk gāzes, patiesībā būs vēl vairāk gāzes, jābūt saskanībai, un tas viss ir arī atbilstīgi jāreglamentē, lai arī būtu investoriem skaidrība, un tā tālāk tā ir projām tad arī ideālā pasaulē nebūtu atkāpju, bet, nu, ja tādas ir, tās ir jāierobežo. Jūs jau minējāt maksimumu desmit gadus, un mans liekas ļoti saprātīgi. Taču ir jānodrošina tās, ka ir jā, godīgi un vienādi spēles noteikumi. Un galbeigās, eh, nu, mums ir jābūt arī samērīgam priekšstatam. Uh, par to, kādi ir dažādie viedokļi, lai beigās būtu arī izlīdzvarota pieeja šim failam, lai tas arī sasaucas ar vispārējiem mērķiem attiecībā uz enerģijas savienību, uz piegādes drošību un attiecīgi reglamentētiem tirgiem, investoru skaidrību. Paldies, kolēģi! Salīnī kungs! Paldies! Es uh, atsaukšos uz kādu jautājumu, kas man par lielu brīnumu nav vispār skatšais diskusijās komisijas piedāvājumā. Ir atsauce uz uh, šī uh, jauno, uh, jauniem noteikumiem, ka tie piemērosies arī esošajiem gāzes vadiem. Manuprāt, tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Uh, un problemātisks. Jā, tas tiesa, kā starp savienojumi ar trešajām valstīm ir fundamentāli svarīga. Šī rīta diskusijas arī norāda to, ka tās ir svarīgas arī no politiskā viedokļa. Taču neaizmirsīsim, ka šodien jau ir mums gāzes vādi, kas savieno Eiropu ar trešajām valstīm, kas strādā ļoti labi. Daži no šiem gāzes vadiem savieno Eiropu ar valstīm, kuru politiskā stabilitāte ir ļoti zema. Līdz ar to risks varētu būt tāds, ka piemērojot jaunos noteikumus, arī jau esošajiem starpsavienojumiem, kas darbojas labi, īpaši jau tādos gadījumos, kur ir starpsavienojumi ar politiski nestabilām valstīm, risks būs tāds, ka mēs radīsim milzīgus sarežģījumus gāzes apritē šeit Eiropā. Paldies, kolēģi! Uh, Kariņš, Kariņkungs, kas tagad ar līgumiem ir savstarpēji saistīti, un lai uzlabotu savu labklājību, lai arī varētu izteikt līdzīgi, jūs vienkārši nevarat uh, ražot bērnus pēļmantes, kas ir apstrādātas ar ķimikālijām un uh, pakalpojumu noteikumu dalību valstīs noved nu, pie problēmām, jo dalību valstīs ir dažādi uh, Eh, dažādi labklājības standārti, algas atšķiras, ir ražots Ķīnā, bet dažkārt ir valstīs problēma, piemēram, eh, eh, uzņemt darbinieku, kas strādā par zemāku, lai viņiem ir jāievēro mūsu spēles noteikumi, un viņi nevar kaut ko teikt par to, kā šie uh, noteikumi tiek izstrādāti par gāzes tirgu. Šie nošķirtās enerģijas kompānijas esam daudz uh, cīnījušies pret monopoliem, palielinātu konkurenci, lai no tā iegūstu Eiropas, iegūtu Eiropas. Nav skaidrs esošajā likumdošanā, tad kā ar infrastruktūru, kas sākas trešajā valstī, bet uh, beidzas Eiropas Savienībā, iekļūst Eiropas Savienībā, tad pēkšņi tad piemērojas mūsu standarti. Līdz ar to paralēlai situācijai jābūt arī enerģijas infrastruktūra projektos. Trešajās valstīs ir citi noteikumi, Eiropā ir mūsu noteikumi, un tad, kad šī infrastruktūra nonāk līdz ēs tirgumu, tad šo trūkumu, un uz to arī mums vajadzētu koncentrēties. Protams, ka šis jautājums ir ārkārtīgi politizēts, jo te ir darīšana ar Krievijas gāzes piegādi tad, tad, tad caur Ukrainu, Poliju un citām valstis. Mēs nevaram izlikties, ka tas tā nav. Taču dažkārt, un tā tas ir dažādā likumdošanā, kad ir runa par milzīgām finansiālām interesēm, vienīgais veids, kā padarīt lietas skaidrs, atgriezties pie principiem, ko mēs gribam darīt un ko mēs gribam. Liels paldies! Ja, ich werde ausnahmsweise mal Deutsch sprechen. Äh, aus folgendem Grunde hier wurde vorhin behauptet. Pārmaiņas pēc runāšu vācu valodā. Te jau kāds pieminēja vācu poļu konfliktu. Vienas prāts tas tieši pierāda, ka tas nav poļu konflikts iekšējais. Jāsaka, ka stāsta, pie stāsta šūpuļa, pie skandāla šūpuļa stāvēja kāds skandāls Vācijā. Nu, kāds bijušais bundes kanclers vienojās ar Krievijas valdību par projektu un uh, sociāldemokrāti pat nemaz nekritizēja sava kādreizējā priekšsēdētāja uh, lēmumu, un CDU arī viņi neatļāvās kritizēt, uh, jo viņiem viņš, uh, sociāldemokrāti bija nepieciešama, lai saglabātu lielo koalīciju. Un uh, Šrēderkungs, uh, nu, vispār par to nekaunektu uh, noskaidrošanu. Uh, un vienotais tirgus ir pats svarīgākais Eiropas Savienības pamatprincips, dzinējs spēks, tādēļ tas ir jādara labāks. Ja komisijai ir nepieciešams vairāk kompetenču, lai spēcinātu vienoto tirgu, tad tās tai arī ir jāpiešķir. Vērojumi, ka tie ļaudis, kas Eh, kas visu laiku saka, vajag vairāk Eiropas visās jomās, nu, šo te daļiņu atbildības Eiropai vairs negrib eh, uzticēt. Paldies. Mister. Paldies, Federlīkungs. Thank you, Chair. Now I'm... Paldies. Tagad runāšu savā vārdā, nevis Petersona vārdā. Es gribētu vēl papildināt Kariņa kungu sacīto piebildu. Tas bija arī drošības jautājums, kas notika pēc tam, kad bija pirmais šis Nord Streams. Mēs redzam, kā ir Krievijas interesēm, lai viņi varētu aizsargāt savu lielo uh, biznesa uh, vadu. Lai viņu gāzes vads tiktu aizsargāts. Tas nozīmētu arī to, ka Tam varētu būt ietekme uz nāciju valstīm, pēc enerģētikas kopējā tirgus izveidas. Arī te tas ir svarīgi, kā mēs to veidojam. Tagad labi darbos kopīgais elektrības. Tad, tad in, Daži arī runā par starpsavienojumiem, lai varētu transferēt. E, ir ziemeļu valstīm, Baltijas valstīm, cik pozitīvi ietekma attiecībā uz elektrības cenām patērētājiem uz arī Zviedrijas teritorijas pārkāpums un tam līdzīgi tas ir aktuāli poļiem, vāciešiem un arī citiem par to vajadzētu rūpēties. Paldies! Kurš tagad grib izteikties otrajā kārtā? Vai varbūt otroreiz? Nu, neapšaubām, Langena kungs, ja zīme. Kariņa kungs argumentēja, ka mums ir jābūt informācijas apmaiņai par juridiskiem jautājumiem, par attīstību gāzes tirgu, un es varu to patiešām tikai atbalstīt. Tādēļ es pieprasu arī uzklausīšanas sarīkošanu par gāzes tirgus problēmām, problēmām. Nu jā, Henkela kungs te ir ļoti divkosīgs. EKR visu laiku te runā par uh, dalību valstu tiesībām un tā tālāk. Arī par to es gribu uzklausīšanu lūdzu. Mums ir jā. 2030. gadā, kas nemaz nav vairs tik tālu, komisija, eh, ja tā būtu teikusi, ka grib izvairīties no Nord Stream 2, nu labi, lai viņi tā dara, tas ir viņa projekts, bet Salīnī kungs teica, tā vairs tagad nevar atkāpties, tā ne... un es negribu, lai tagad rastos kādi uh, konflikti, mums ir jāsaglabā. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Un visai komisijai novēl laimīgu jaunu gadu. Paldies, jā, tas mums gan ir nepieciešams, saka Barkhart kungs aspektiem mūsu priekšlikumā. Es gribētu galvenokārt atsaukties uz teritoriālajiem ūdekstu vērtējam un ziņojuma uzmetumā ir arī uzsvērta komisijas loma, bet ir pieminēti arī uh, pieminētas iespējas, un es to augstu vērtēju. Jāsaka, ka uh, šķiet ziņojums bauda uh, plašu atbalstu, bet, nu, es dzirdēju arī tādas kritiskākas balsis, un jāsaka, ka uh, dažas dalību valstis tomēr ļoti aktīvi cīnās pret šo priekšlikumu. Ieklausoties otro reizi Langena kunga teiktajā, nu tas man patiešām radīja problēmas. Langena kungs teica, ka ir mēģinājuma ievērošana tikai tādēļ, ka mēs esam no kāda atkarīgi. Es uzskatu, ka tieši pretējais ir pareizi. Mums ir jāpieprasa, lai mums ir paplašināts. Ko tad mēs īsti vēlamies panākt? Komisijas priekšlikums ir domāts juridiskās noteiktības radīt Mēs nesaprotam, kādēļ mums vajadzētu dot priekšroku tā, tiem cauruļvadiem, kas sākas tuve atsaisīšanas noteikumi un nediskriminējoši tarifi. tarifi. Lūdzu, tas ir tas pats svarīgākais. Un kad mēs, protams, varam pateikt, ka vienmēr tad, kad notiek konsultācija prosošajiem cauruļmadiem, Salīnī kungs uh, arī pareizi uz to norādīja. Tagad mēs mēģinātu uh, likt šķēršļus uh, ceļā labiem gāzes ceļiem, kas jau ir izmantot ilgāku laika posmu. Mēs situāciju padarītu krietni jūceklīgāku un mēs, protams, arī apdraudētu gāzes brīvu plūdumu. Valstīm ir joprojām jābūt atbildīgām par atkāpēm, lai varētu situāciju atrisināt visu labākajās interesēs. Tika runāts arī par uh, nālo uh, cauruļvadu izmantošanu. Mēs nemēģinām te vērsties pret Nord Stream 2 varētu rasties uh, attiecībā uz uh, jaunajiem uh, paredzētajiem gāzes vadiem. Nu kādā veidā? Tas tie komisijas priekšlikumi uh, ir papildināta ar ietekmes izvērtējumu, bet šis ir īpašs gadījums. Gribēju arī minētajiem kolēģiem atgādi galveno principi. Mēs te neradām jaunu uh, ietvaru, mēs vienkārši precizējam legālo situāciju, kā teica, pilnīgi panas uh, aktīvas politiskās debates, bet arī ir. Uh, ļāvis gaisā uzvirmot neskaidrībai un šaubām, bet mēģins arī ir dzirdēts no to dalību valstu mutēm, kas ir pret šo priekšlikumu, ir saistīts ar uh, jūrniecības likumu. Sības ir uh, noteikti normas attiecībā uz uh, cauruļvadiem, kas uh, atrodas to teritorijā un to teritoriālajos ūdeņos. Tāds. Mēs gan uzskatām, ka viss ir skaidrāks par skaidru. Mēs katrā ziņā augstu vērtējam šīm ies, kolēģi. Es redzēju, ka jūs runājāt ilgi, jums bija daudz sakāmā, un es jūs arī nepārtraucu, jo jautājums ir tehniskas dabas un ļoti jūtīgs. Tādēļ ir kolēģiem jāatvēl pietiekam daudz laika, lai viņi varētu pateikt visu, kas uz sirds. Dārgie kolēģi, es gribēju pateikt, ka diskusijas par energo savienību tāpat ir politiska rakstura, jo Mēs negribam, lai kāds mēģinātu ieteikt, ietekmēt mūsu vienoto tirgu. Fēderlē kungs un citi kolēģi par to runāja. Mēs visu laiku runājam par politiskas dabas jautājumiem, arī energosavienības sakarā. Viss iegūst politisku nokrāsu, gribēju to pateikt, bet arī daži vārdi par priekšlikuma saturu. Vienotais tirgus, otrais energosavienības pīlārs. Langenkungs. Mēs runājām par vienoto enerģijas tirgu. Mēs jau 2016. gada sākumā par to runājām. Visas diskusijas par energo savienību, trešo energo pakotnē, tirgus jautājumā. Mums par to būs vēl ļoti daudz jādiskutē. Gribēju arī uzsvērt, ka, protams, mēs zaudējam arī kādas nacionālās kompetences, ja tās tiek piešķirtas Eiropas. Ja mēs rēķināmies ar Eiropas komisiju un Eiropas institūcijām, ka tās mums varētu palīdzēt, lai garantētu energoapgādes drošību, mums ir jāatsakās no daļas savu kompetenču, un šo kopīgo pieeju tad nākas atteikties no daļas savu kompetenču. Tā nu tas ir. Man ir jāatbalsta šeit Eiropas Savienības pieeja, lai varētu virzīties uz priekšu. Nu tad radīsim tam arī visus nepieciešamos apstākļus. Borgharda kungs teica, ka balstoties šo direktīvu varētu e, būvēt jebkuru jaunu e, gāzes cauruļvadu. Nu, mēs jau nevedam, nevērš krimināciju, te nav nekā aplama. Mēs varam tikai iedrošināt uh, valstis būvēt jaunus cauruļvadus. vadus. Un, protams, jārunā par konkrētiem jautājumiem, izskanēja bāžas arī par mm, ANO uh, likumdošanā, par uh, jūras tiesībām. Mums, mēs arī esam parakstījuši šo konvenciju, tādēļ mums ir uh, jāievēro savu atbildības daļa. Eiropas komisija. Un tas ir jāpārbauda. Tālāk. Eiropas saimnības tiesa 2012. gadā pieņēma spriedumu par eko ekskluzīvajām ekonomiskajām zonām, kas ir daļa no e, un saskaņotība ar jūras likumdošanu. Saskaņā ar 2012. gada likumu. Dārgie kolēģi! Un demokrātiskā sabiedrībā tas ir tikai normāli. Paldies jums par šīm diskusijām, un grozījumi ir jāiesniedz līdz 16. janvārim pulkstens 12. Un paredzēts ļoti garu diskusiju kārtu ar visiem referentiem, kas gatavos kompromisu uh, grozījums direktīva ir uh, īsa, bet uh, tā ir ārkārtīgi. Bet, ja mēs gribam rīkot uzklausīšanu, tad, protams, tai ir jāatvēl laiks, bet, nu, mums nav kad to sarīkot, kad te jūs to uzklausīšanas ītras komitejā. Paldies! Paldies par šīm. Un Cīņa pret mikrobu rezistenci ir eh, viens no izaicinājumiem. Projekts par vienas veselības pieeju mikrobu rezistences jomām. Protams, grozījumi būs jāveic, un to es arī darīšu turpmākajās dienās. Visus aicinu izteikt komentārus līdz 16. janvārim, tā ir nākamā otrdiena, sākotnējiem viedokļiem konsultējos ar DG mm, pētniecības un inovāciju ģenerālu direktorātu no komisijas, lai varētu runāt par jau paveikto. Iepriekšējos atvaru programmās mm, FP7 un FP7 līdz šim. Un, lai iepazītos ar sīkāku informāciju par skaitļiem, aicinu iepazīties ar atzinumu. Uh, Es š, izstrādājot šo ziņojumu vēlējos mm, pieturēties pie itras kompetenču jums. Mums ir jāstimulē pētniecība un inovācijas. Un to mums ir jāstimulē investīcijas mm, produktu attīstības un dzīves cikla visā garumā. pieejas ietvaros ir jāatbalsta atbilstīgi medicīniskā izmantošanas. Aicinu visus iesaistītos runāt par, šom, par šiem stimuliem un arī par tirgus radītajām zālēm. Es domāju, ka visi šajā zālē piekritīs, ka mums ir jāstrādā dažādi Tikai katra desmitā no desmit tūkstošu molekulām var tikt izmantota jaunu zāļu izstrādē, tāpēc aicinu lielāku sadarbību starp sektoriem un arī labāku datu izmantošanu. Ir ārkārtīgi nepieciešami uzlabot datu apkopošu ARM uh, ietvaros vienas veselības uh, Mm, parādīšanās un eh, inovācijas ir iespēja apkopot dis, eh, informāciju par AMR krietni veiksmīgāk, un es tiešām ļoti gaidu turpmākās diskusijas ar ēnu referentiem no citām grupām un uzstājumu. Lielas paldies! Lielas paldies par jūsu komentāriem! Anai Zaborskai vārds. Viņa ir ETP. Pārētos teikt sākumā kā ir jāpateicas Vierinkas kundzei par darbu pie šī atzinuma projekta. Tāpat es vēlētos jums pateikties par jūsu. Viens no lielākajiem veselības jomas draudiem, ar kuriem saskaramies mūsdienās. Ja mēs eh, mehānismus Mēs izmantojam mehānismus, lai veiktu pētījumus, mehānismiem, schēmām, kas novada pie mikrobu rezistences. Nu, Farmacētiskajos pētījumos